Darba kārtības jautājums, kas mums tagad jāskata, ir padomas un komisijas paziņojumi par G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Pitsburgā, kas norisināsies 24. un 25. septembrī. Tagad uzklausīsim gan padomas pārstāvis, gan komisijas pārstāvis, un vispirms došu vārdu Cecīlijai Malmstrēmai padomas vārdā. Lūdzu, jums kundze vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji, eh, cienītie deputāti, eh, komisāra Almuņa. Ir liels prieks, ka es varu būt šeit šodien un pārstāvēt Zviedrijas prezidentūru. Prezidentūra kopā ar komisiju sniegs jums priekšā mūsu jautājumu Pitsburgā 24. un 25. septembrī. Mums būs neformāla Eiropas padoma rītā Briselē lai mēs varētu saglabāt eh, kopējo pozīciju. Kā jūs visi ziniet, tad eh, globālā finanšu krīze ir eh, pieprasījusi globālus pasākumus, kam nav precedenta. Pirmām kārtām ātras, spēcīgas finanšu pasākumus, lai atbalstītu finanšu sektoru un arī pat pašu ekonomiku. Otrām kārtām koordinācija ir jākoordinē visi globālie pasākumi un uh, G20 uh, loma šajā uh, koordinācijā attiecībā uz finansu tirgus regulāciju. Finanšu pasākumi, kas tika ātri pieņemti, bija pilnīgi nepieciešami, lai mēs varētu izkļūt no sliktākās krīzes ap, visaptverošākais pabals, balsts ir tiek rēķināts kā 5% no BNP. Un Eh, līdz ar to arī ir eh, šī te procentu likme ir tu, turēta tuvu nulē. Mēs esam mazliet piesardzīgi, bet pozitīvi piesardzīgi, ka ceram, ka finanšu sektora akūtās problēmas ir pagājušas. Taču ekonomiskā situācija joprojām ir nestabila un uh, risks atslīgt šajā depresijā ir liels. Mēs labi apzināmies, ka pieaugušais bezdarbs Uh, ir ļoti uh, būtisks jautājums turpākajam laikam. Situācija joprojām ir nedroša, uh, bet katrā ziņā varēja būt vēl sliktāk. Koordinācija un sadarbība starptautiskajā līmenī. Tie būs tādi galvenie noteikumi, lai mēs varētu panākt atgūšanos un atgrieztos pie uh, ilgtermiņa attīstības, kas balstās uz stabiliem pamatiem. G20 ir spēlējusi un spēlēs centrālu lomu šajā jautājumā. G20 uh, koordinēs savu darbību ar starptautiskajām finanšu institūcijām. Uh, Pasaules banku un Starptautisko valūtas fondu, lai garantētu, ka ir pietiekoši daudz resursu uh, un lai būtu uh, funkcionējoša iekšējā organizācija, kas nodrošinās pieaugumu un finanšu stabilitāti visā pasaulē. Uh, specifiskāk teikt, G20 process ir novedis pie svarīgiem rezultātiem. Pirmkārt, mums ir kopīga analīze attiecībā uz ekonomikas problēmām Tas varbūt nav tik liels pasākums un panākums, taču ir ļoti svarīgi, lai mums būtu kopīgs skats uz patiesām ekonomikas eh, problēmām, kas ir krīzes pamatā. Otram kārtām, mēs tiešām esam panākuši tie panākumus ar konkrētiem pasākumiem, eh, ko esam vienojušies Londonā galotņu sanāksmē. Piemēram, aptveroša eh, stimulu pakete, pastiprināta sadarbība par uzraudzību un regulāciju finanšu tirgiem. Bez tam mēs esam nodrošinājuši to, lai Starptautiskais valūtas fonds būtu ar pietiekošiem resursiem, lai varētu uh, ņemt vērā nepieciešamo pieprasījumu. Un uh, starptautiskās finanšu institūcijas varētu uzraudzīt globālo makroekonomisko situāciju un savlaicīgi brīdināt par parādošamies problēmām. Ehm, daudz, kas, protams, vēl ir jādara, taču mēs esam izdarījuši agrīnas panākumus, kas ir koordinēti veiktas ehm, un veikti starptautiski pasākumi. Mēs uzskatām, ka uh, Eiropas Savienība kopā ar pārējām G20 valstīm ir uh, veikušas lielas panākumus uh, centrālos jautājumos, kā strateģiskas atbildes uz finanšu krīzes uzdotiem jautājumiem. Mūsu sa kopējā sadarbība nozīmē, ka Eiropas Savienība vada, nevis seko debatēm, un mūsu uh, risinājumi tiek ņemti vērā. Tāpēc prezidentūra uzaicina uh, rīt vakarā valstu vadītājus uz vakariņām, lai mēs varētu tālāk virzīt uh, panākumiem bagāto darbu, ko uzsāka ECOFIN pusdienas Londonā. Lai mēs varētu tiešām ierastos Pitsburgā labi sagatavojušies. Es ceru, ka uh, rīta sanāksme un sanāksme Pitsburgā uh, tālāk mums uh, dos iespēju virzīties un uh, apskatīt svarīgos jautājumus. Viena tēma, ko vairāku Eiropas finanšu ministri ir stingri komentējuši, ir um, šī te prēmiju sistēmu uh, lieta finanšu uh, sistēmā. Uh, padome uzskata, ka mums vajadzētu būt ka vadošiem, eh, pieprasot efektīvas globālās normas, lai šīs bonus vai prēmiju sistēmas nedestabilizētu sistēmu un lai bonus izmaksas būtu uh, saprātīgās proporcijās pret sasniegtiem rezultātiem. Un tādā veidā mēs varēsim nodrošināt uh, labāku uzraudzību finanšu sektoram, un tas būs izšķirošais, lai mēs varētu nodrošināt stabilitāti nākotnē. Eh, finanšu stabilitātes padomei ir eh, jāuzstājās Pitsburgā par savu darbu, lai izstrādātu eh, principus šo bonusu sistēmai. Un cerams, ka šis ziņojums saturēs konkrētus praktiski izpildāmas stratēģijas, kas garantēs to, ka finanšu institūcijas veiks veselīgus un atbildīgus lēmumus un līdz ar to arī atlīdzību. Bez tam es ceru, ka mēs varēsim tiešām vienoties par nepieciešamo stimulu uh, paketi mūsu ekonomikām, cik ilgi tas nepieciešams, bet arī svarīgi, lai mēs uh, šos pasākumus uh, atceltu tad, kad tie vairs nebūs vajadzīgi, lai mums būtu līdzsvarotas sabiedriskās finanses, kad tiks panākt atvesļošanās un uh, mēs tiešām pārdomāsim šos te izējas stratēģijas un uh, koordinēsim, uh, kā tās tiks izpildītas, un tas būs kā ļoti svarīga komponente, lai mēs sasniegtu līdzsvarotu un daudzpusīgu ekonomisko attīstību. Cits izaicinājums, liels izaicinājums, tas ir nodarbinātības jautājums. Mums rūpīgi jāsaplāno tie pasākumi, kas nepieciešami, un uh, e, nepiešam arī sadarbības starp finanšu un struktūru politiku. Es esmu pārliecināta, ka mēs eh, tiešām eh, darbosimies pret protekcionismu un lai mums būtu taisnīgi spēles noteikumi eh, globālajā pasaulē. Un tam ir nepieciešama koordinācija gan finanšu regulācijā, uzraudzībā, kā arī šo ārkārtas pasākumu mm, izbeigšana, kad ir būs panākts finanšu sektora atlapšanas process. Tā kā ir nepieciešams darbs gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī. Eh, diskusijas turpināsies rītā un arī Pitsburgā, eh, taču arī pārējā gada laikā, eh, kad notiek reforma finanšu institūtu jomā. Un lai mums būtu pareizais mandāts, politiskās vadlīnijas un arī vadības struktūras, kas korekti atspoguļos dalību valstu kopainu. Un Protams, mums ir steidzīgi jāķerās pie šī darba, lai finanšu institūcijas varētu veikt darbus, kas kļūst aizvien svarīgāki. Un visbeidzot, dārgie deputāti, eh, protams, ir eh, stingra nepieciešamība eh, būt apveltītam ar politisku izlēmību pirms klimata sanāksmes Kopenhāgenā. Un tas ir arī ļoti svarīgs moments Zviedrijas prezidentūrai. Tas rāda, lai visiem būtu nepieciešama iniciatīva pieņemt pasākumus, lai samazinātu globālo sasilšanu un pielāgot savas stratēģijas, lai tas veicinātu klimata attīstību. Mūsu mērķis ir, lai Pitsburgā Gēteborgas sanāksmē būtu panākumi, lai mēs eh, varētu finansēt globālo klimata pasākumu tēmu. Protams, mēs nevaram lai vi, panākt, lai viss eh, tiktu panākts, jo tie komplicēti jautājumi, taču mēs solam, ka prezidentūra atbildīgi eh, aizstāvēs Eiropas Savienības nostāju. Un šajā eh, garā es ceru, ka mums būs auglīgas diskusijas ar valstu vadītājiem rītvakar un būs arī konkrēti rezultāti, ko pasauli gaida no Pitsburgas sanāksmes nākošajā nedēļā. Paldies jums! Un es tagad atbildēšu uz jautājumiem. Thank you, madam. Thank you very much. Paldies, Māstrums kundzei. Tagad es gribētu aicināt izteikties komisijas pārstāvi. Šorīt komisiju pārstāv komisārs Žokins Almunie, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente, señora ministra Malmström. Labrīt! Paldies, priekšsādātāja kungs! Mālstroms kundze, godātie deputāti. Es esmu ārkārtīgi gandarīts run, uzrunāt jauno sasaukumu Eiropas parlamentā. Gribētu jūs sveikt ar atgriešanos parlamentā, tos, kas ir jau bijuši ievēlēti iepriekšējā sasaukumā, un sveikt tos, kas ievēlēti no jauna. Arī es, tāpat kā jūs, izjūtu ļoti lielu atbildību nākamās paudzes priekšā. Atbildību par to, kā pārvarēt šo ārkārtīgi dziļo ekonomisko un finanšu krīzi kā mēs varētu atkal atgriezt ticību mūsu pilsoņos par to, ka mēs varam dzīvot stabilā ekonomiskā situācijā, tanīpat laikā nodrošinot pēc iespējas augstāku sociālo kohēziju sabiedrībā. Šorīt mēs runājam par Pitsburgas tikšanos. Nākamajā nedēļā tā notiks, un tā ir viena no svarīgākajām tikšanām, kurā būs runa par šiem ārkārtīgi lielajiem ekonomiskiem izaicinājumiem. Es domāju, ka vesela virkne tēma, kas izskanēs Pitsburgā, pēc tam tiks debatēts arī parlamentā ilgu laiku. Protams, Eiropas parlaments var izvēlēties savu darbu kārtību, taču man nav šaubu par to, ka galvenās Pitsburgas tēmas atskanēs arī šeit Eiropas parlamentā pēc tam, un jūsu priekšlikumi būs ļoti gaidīti. Pitsburgas tikšanās būs trešā G20 tikšanās, kurā tieks valstu valdību vadītāji pēdējā gada laikā kopš Lehman Brothers krīzes un plašās finanšu un ekonomiskās krīzes, kas izplatījās pasaulē. Pieredze abos iepriekšējos samitos, proti Vašingtonā, novembrī un Londonā, aprīlī, mums liek daudz ko mācīties. Mēs redzam, ka G20 ir uzņēmies būtisku lomu globālas atbildes meklēšanā šai krīzei G20 ieguldījums ir veidot koordinētu atbildi krīzei un izvairīties no vēl dziļākas krīzes. G20 mēģina veidot tādus finanšu un ekonomiskos pamatus, kas mums ļaut izvairīties no līdzīgām krīzēm nākotnē un stabilizēt situāciju tā, lai patreizējā uh, situācija vairs neatkārtotos. Eiropas Savienībā neapšaubām ir būtiska loma debašu vadīšanā G20 kontekstā. Eiropas Savienība bija viens no iniciatoriem šādas tikšanās organizēšanai pagājušā gada novembrī Vašingtonā. Prezidents Sarkozī tolaik ļoti aktīvu lomu uzņēmās. Eiropas Savienībai ir būtisks ieguldījums arī ambiciozo mērķu formulēšanā abos iepriekšējos samitos. Arī šoreiz G20 aktīvi piedalījās, Eiropas Savienība aktīvi piedalījās G20 sagatavošanā. Uh, Mēs eh, mēģinām panākt pēc iespējas praktiskāku iznākumu šiem samitiem. Eiropas iestādes rīkojas visu Eiropas pilsoņu vārdā. Jāsaka, ka Eiropas iestādes ir salīdzinoši apmierinātas ar iepriekšējo samitu iznākumiem. Mēs esam gandarīti par to sadarbību, ko esam panākuši starp Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras piedalās G20. To rīcība ir koordinēta. Tāpat G20 piedalās Eiropas Savienības prezidentūra un komisija. Mēs strādājam visu eiropiešu vārdā, mēs pārstāvam kopīgo pozīciju, par kur vienojas visas dalību valstis. Vašingtonas samits G20, kas notika pagājušā gada novembrī, tika sasaukts tādēļ, ka G20 valstis, kuras pārstāv 90% no visas pasaules IKP, nolēma vienoties par kādu stimulu pakotni, kas varētu atkal atdzīvināt pasaules ekonomiku. Pagājušā gada rudenī mēs redzējām, kā izsīkst kredītresursi, starptautiskā tirdzniecība palēninās, gandrīz vai apstājas, un iestājās ekonomiskais šoks, kas sākās 2007. gada augustā un pēc tam atkārtojas 2000. Gada, okto, 2008. gada oktobrī. Eiropas komisija nāca klajā ar Eiropas ekonomikas atvesļošanās plānu, ko eh, Eiropas eh, Savienības padomu 2008. gada decembrī apstiprināja. Šis plāns ir tāda plaša politika, kuras mērķis ir veicināt pieprasījumu Eiropas Savienības dalību valstīs, izmantojot visas tās metodas, kas ir dalību valstu rīcībā un Eiropas Savienības rīcībā. Šī pakotne iekļauj dažādus fiskālos stimulus un automātisko stabilizētājus, kas ir ļoti svarīgi patreizējā situācijā. Mēs varam teikt, ka jau tagad šie pasākumi ir palīdzējuši veidot pieprasījumu, audzēt pieprasījumu. IKP ir pieaudzis par vairāk nekā 5% laika posmā no 2007. līdz 2008. gadam. Jaunā ASV e administrācija arī ir pieņēmusi ļoti plašu stimulu pakotni savas ekonomikas stabilizācijai un atdzīvināšanai. Taču jāsaka, šī pakotne ir mazāka nekā Eiropas Savienībā otrā Atlantijas okeāna pusē IKP pieaudzis ir līdzīgi kā Eiropas Savienībā. Kanāda, Japāna arī ir pieņēmušas līdzīgus nodokļu stimulu pakotnes. Aprīlī notika G20 samits Londonā. Un toreiz tika uzsvērts tas, ka ir ļoti svarīgi praksē ieviest šos plānus un pēc iespējas ātrāk. Samitā tika paziņots, ka nepieciešamības gadījumā varētu pieņemt arī papildus pasākums šai stimulu pakotnēm. Šobrīd mēs varam teikt, ka šie stimulu plāni plus vēl arī dažādi monetārie stimuli, kurus pieņem centrālās bankas un arī publisko finanšu līdzekļu mobilizācija, dažādu struktūru atbalstam, īpaši banku atbalstam, ir apstādinājuši šo brīvo kritienu, ko mēs vērojam ekonomikā. Šī gada rudenī mēs jau redzam pirmās atkopšanās pazīmes. Tās jūs redzat arī ekonomiskajās prognozēs kuras es pirms eh, pāris dienām prezentēju Briselē. Pirmoreiz pēdējo divu gadu laikā mē, mums nevajadzēja pielāgot šīs prognozes virzienā uz leju, jo situācija ir sliktāka nekā bijām paredzējuši. Nē, šoreiz pirmoreiz mūsu prognozes saskan, ir saskanējušas ar to, ko mēs iepriekš paredzējām. Domājam, ka tas ir pateicoties stimulu pakotnē. Protams, ka vēl joprojām jārēķinās ar dažādiem riskiem. Bezdarbs ir ļoti augsts un ļoti satraucošs, ir arī dažādi, daž, dažādas vājās vietas finanšu sistēmā. G20 finanšu ministru tikšanās notika Londonā šī gada sākumā. Tā bija kā gatavošanās Pitsburgas tikšanai. Un tur runāja par pagaidu atbalsta pasākumiem, kas būtu nepieciešami bet kas nedrīkstētu graut koordināto rīcību. Vašingtons un Londons tikšanās G20 līmenī bija ļoti svarīgs tikšanās, lai runātu par finanšu institūciju reformu un par finanšu uzraudzību kopumā koordinētā veidā. Pēc 30 gadiem, kuros mēs galvenokārt nodarbojamies ar deregulāciju un liberalizāciju, mēs ļoti ticējam brīvajam tirgum, tagad ir pagrieziens – Vašingtonā G20 valstis vienojās par to, ka vajadzētu izstrādāt pamatprincipus, kas paredzētu stingrāku banku uzraudzību un regulāciju pasaulē. Finanšu struktūras vairs nevarēs izvairīties no kontrolas, ko uzliek uzraudzības organizācijas e, šīm iestādēm būs daudz vairāk jāsadarbojas ar uzraudzības organizācijām. Un uzraudzības organizācija tīkls arī būs daudz stingrāk koordinēts ņemot vērā to, ka mums šobrīd ir globālais tirgus un finanšu iestādes strādā arī globālos apstākļos, nepazīst robežu, tas ir ļoti svarīgi. Aprīlī Londonas G20 tikšanās laikā tika analizēta šī reformu ieviešana. Tāpat arī runāja par dažādām grāmatvedības un atskaišu sistēmām, kuras tiek ieviestas banku sistēmā par caurskatāmību, kas būtu vairojama tāpat arī nodokļu paradīžu aizliekšanu par stingrākiem noteikumiem dažādiem privātiem fondiem un hedžēšanas fondiem. Tiek runāts par stingrāku uzrautību bonus un prēmiju sistēmai, kas šobrīd tiek vai pirms krīzes tika izmantota banku administrācijai. Londonā kļuva skaidrs, ka ļoti svarīgi ir koordinēt šo te uzraudzību starptautiskā līmenī un ieviest G20 nolēmumus regulējošā jomā. Pēdējā gada laikā esam ļoti lielu uzmanību tam pievērsuši. Dažus no mūsu pasākumiem jau jūs esat šeit apstiprinājuši parlamentā un padomē. Ir arī citi jauni priekšlikumi, kas vēl tiek apspriest Eiropas iestādēs. Eiropas komisija plāno nākt klājā vēl ar veselu virkni priekšlikumu, jau sākot ar nākamo nedēļu. Vienu dienu pirms Pitsburgas samita mēs nāksim klājā ar priekšlikumu radīt Eiropas padomi risku ilgtspējīgai novēršanai vai amortizēšanai. Tāpat arī ir priekšlikums par mikro uzraudzību, kas e, nāk klajā pēc Larozie rekomendācijas. Eiropas komisija Larozie pārskatu pilnībā uh, pieņēmusi un atbalsta to. Arī ASV notiek finanšu reformas. Prezidents Obama šonedēļ vēlreiz uzsver, ka tā ir viena no prioritātēm viņa, man, viņa darbības laikā. Viņš atzīst to atbildību, kas ASV ir jāuzņemas šajos krīzes apstākļos, jo krīze sākās tieši tur. Jūs redzat, godātie deputāti, ka Pitsburgā notiks ļoti daudz dažādu sarunu par dažādām tēmām, mūsu mērķi ļoti ambiciozi. Uh, regulējošo sistēmu atšķirības starp Eiropu un ASV varētu tik ļaunprātīgi izmantota. Tā varētu tikai vairot spekulāciju. Pitsburgā mēs vēlreiz vienosimies par to, ka iepriekšējās vienošanās joprojām ir spēkā, mēs tās turpinām ieviest. Mēs arī gribam nosūtīt ļoti skaidru politisku signālu ir skaidri jāpasaka, ka valstis un politiskie vadītāji, tāpat arī dažādās iestādes Eiropas Savienībā, ir apņēmības pilnas veidot Eiropā spēcīgu regulējušā ietvaru, kura mērķis ir pilnībā izskaust spekulāciju, tā lai situācija nekļūtu vēl ļaunāk krīzes apstākļos un cilvēki neciest vēl vairāk. Mēs gribētu atgriezties pie labākas ekonomiskās situācijas, taču ne pie tādiem nelikumīgiem darījumiem, kādi bija iespējami pirms krīzes apstākļos. Ir jābūt stingriem noteikumiem, piemēram, attiecībā uz algām, lai augsta līmeņa darbinieku algas nepakļautu riskam pasaules ekonomika. Eiropas Savienības valstu vadītāji ir pilnībā vienoti runājot par šo jautājumu. Nākamais jautājums G20 samitā, mm, ko mēs apskatīsim, ir starptautisko finanšu institūciju reforma. To jau pieminēja Mālstroms kundze. Vienīgais, ko gribētu piebilst, ir tas, ka aprīlī Londonā mēs spērām ļoti būtisku soli, lai stiprinātu starptautisko finanšu iestāžu kapacitāti, tīpaši starptautiskā valūtas fonda resursu apjoms, lai šī iestāde varētu vēl vairāk izsniegt kredītus. Startautiskā valūtas fonda kopējais līdzekļu apjoms ir 500 miljārdu ASV dolāru. Tika panākta vienošanās, ka visi Startautiskās valūtas fonda dalībnieki, visas valstis ieguldīs attiecīgus līdzekļus šajā te organizācijā. 250 miljārdi dolāri ir tie līdzekļi, kas ir nepieciešami papildus, lai varētu izsniegt speciālus aizdevumus nabadzīgākajām valstīm krīzes apstākļos. Pēdējo sešu mēnešu laikā sadarbība šajā jomā ir daudz vairāk pastiprinājusies nekā iepriekš. Eiropas Savienība arī ir nolēmusi dot savu ieguldījumu šajā finanšu līdzekļu palielināšanās starptautiskajā valūtas fondā. Dalību valstis ir vienojušās, ka papildus parastajām iemaksām mēs vēl pievienosim 120 miljārdus eiro. Mūsu mērķis ir palīdzēt sasniegt izvirzītos mērķus. G20 valstu valdību vadītāji runās arī par to, kā dažādās valstis var piedalīties starptautisko finanšu institūciju darbībā. Attīstības valstis vēlas, lai viņu pārstāvniecība būtu lielāka, un viņām ir taisnība, Eiropas Savienība tās atbalsta. Kā mēs to praktiski varēsim īstenot, mums ir nepieciešams vienošanās. Eiropas komisija uzskata, ka tas ir nepieciešams, tā uzskata arī Eiropas parlaments, Proti, ka ir nepieciešama arī lielāka Eiropas Savienības pārstāvniecība šajās iestādēs. Eiropas Savienībai jābūt pārstāvētāji tikai vienai vienībai. Pitsburgā runāsim arī par, finan, par eh, klimata krīzes ietekmes eh, finansiālo mazināšanu, tāpat arī gatavosimies Kopenhāgenes konferencē, runāsim par to, kā varēsim, varētu palīdzēt nabadzīgākajām valstīm cīnīties pret klimata pārmaiņām. Jūs zinat, ka Eiropas komisija pagājušo nedēļu pieņēma paziņojumu par klimata pārmaiņu apkarošanu. Un visbeidzot, nobeigumā gribētu teikt, ka G20 samitā Londonā uh, tika skaidri pateikts, ka ir nepieciešams radīt fondus ilgspējīgai attīstībai nākotnē. Mums ir jāsāk izstrādāt izējas stratēģiju no krīzes jau tagad, lai mums būtu tādi pasākumi, tādi mehānismi, kas mums ļaus izkļūt no krīzes nākotnē, ko mēs nevaram vēl sākt lietot šobrīd. šie pasākumi palīdzēs mums tālāk ilgspējīgi veidot ekonomiku un domāt par šo ilgspēju vidējā un ilgākā laika posmā. Tā ir vienīgā garantija, ka mēs varam izveidot veselīgas finanšu sistēmas un veselīgu ekonomiku. Paldies! Džinkuje. Liels paldies, saka priekšsādātājs komisārkungam. Paldies, Almonijas kungs. Tagad dosim vārdu grupu pārstāvjiem. Un pirmā tautas partijas vārdā uzstāsies Vortmanas skolas kundze. Lūdzu, jums kundze vārds. Liels paldies! Priekšādātāja kungs Malstrēms, kundze Almonis kungs. Šobrīd piedzīvojam pasaules krīzi finanšu sektorā, un šī krīze ir globalizējusies Mums ir jāizstrādā saistoši noteikumi, kas būtu saistoši visai pasaulē, kas atteiktu. Un tāpēc Pitsburgas sanāksme ir tik ārkārtīgi svarīga. Eiropas Savienībai šai sanāksmē jāuzņem sava loma. Mums jābūt vadošajiem, jāveido līdzsvars starp brīvību un atbildību. Tas ir svarīgi mūsu sociālajai tirgus ekonomikai. Tāds pat ir izstrādājis manifestu šai ziņā. G20 sanāksme priekšsēdētājs ir ārkārtīgi nozīmīga, bet tas ir kaut kas vairāk par vīziju. Mums jāsacērt visi šie gordoni mezgli, kas attiecas uz riska pārvaldību, kas saistīta ar pārskatāmību finanšu jomā un nepieciešams labāks uzra... regulējums finanšu uzraudzības jomā. Tieši tā, kā teica komisārs ar Mūlīnu, mums ir vajadzīgi priekšlikumi arī attiecībā uz hedge fondiem. Un, un G20 šeit mums jādod savus ieguldījumus. Mums ir jāveido strau, straujāk saikne, ātrāk regulēšanās starp starptautisko valūtas fondu un pārējām uh, organizācijām. Arī šī izejas stratēģija ir ārkārtīgi nozīmīga. Citādi turpmākā darbība tiks adraud, apdraudēta. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzņēmē darbības kultūru regulē atbilstīgi noteikumi. Jo citādi bankas var apgānd, e, šī situācija var apdraudēt visu finanšu sektoru. Un, protams, sabiedrība šobrīd ir sašatusi par notiekošo. Un pasākumi ir jāīsteno jau šobrīd. Sanāksme būs veiksmīgi, ja mums izdrosies pieņemt atsevišķus pasākums attiecībās finanšu regulējumu, bet arī tad, ja ņemsim vērā finanšu pār, e, klimata pārmaiņu jomu, gatavojoties E, turpmākajām sanāksmēm, vienlaicīgi strādājot pie nodarbinātības uzlabošanas. Mums Eiropas Savienībā jāspēlē avangardiska loma, un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai dalību valstis visas ietu vienlīdzīgi un runātu vienā balsī. Paldies, saka priekšsādātājs. Mums būs jā, ļoti uzmanīgi jāievēro uzstāšanās laiks, jo darba kārtībā mums vēl daudz tālāk sociālistu grupas vārdā došu vārdu. Klodam Blūmanam, Udo Blūmanam. Komisāra, priekšādātāja ministras kundze, komisāra kungs, nu vispirms pie svarīgākā. Pašreizējā tautsēmniecības situācijā mēs nevaram turpināt rīkoties kā vienmēr. Mēs, protams, redzēsim šos atjaunotnes zaļos asnus, tie tomēr plauks ļoti lēnām un bezdarba skaitļi, kā redzam, kļūst arvien lielāki. Tāpēc mums jārīkojas drosmīgi un domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un šī vēsts jānodod arī Pitsburgā. Dzirdējām ļoti atsvaidzinošu runu no jums, Almuņas kungs, gribētu apsveikt jūs ar to. Un gribētu, lai jūs šos vārdus pārvēršat arī darbā. Jā, sāksim šo jauno sistēmu, bet ar to vien nepietiks. It visur starptautiskajos finanšu tirgos kur šobrīd norisinās īstermiņa spekulācijas, kur tādējādi tiek gūti ieguvumi, tiek piemērot kaut kādu paš, pašiem savu noteikumu attiecībā uz investīcijām. Un šie spekulanti cenšas, eh, cenšas gūt labumu no darba, ko cilvēki, kas cilvēkiem nepieciešams gadu gaitā. Mums ir jādomā par to, lai nebūtu riskantu finanšu jomu, kurās nebūtu regulējums, tātad nebūtu šo caurumu. Tāpēc varbūt jāslēdz visi šie offshore centri, jāslēdz šie, nu, šīs nodokļu paradīzes, kur aizplūst līdzekļi. Nedrīkstam baidīties no diskusijām arī par nodokļu politiku. Šeit nav nekādu tabū vārdu kapitāla nodoklis, domā, ilgtermiņā varētu dot priekšrocības ilgtermiņa investoriem, un tas varētu arī mums dot eh, labu pozīciju sarunās. Mums ir vajadzīga arī uzlabota koordinācija starptautiskā un Eiropas līmenī starp tautsēmniecības politikām. Ir tikai pareizi, ka runāsim par izējas stratēģiem, bet šobrīd, manuprāt, vēl svarīgāk ir domāt par to, kā tad mēs uzsāksim šādu atbalsta sistēmu ekonomiskajam ciklam un uzlabosim sadarbības starp tautsēmniecības politikām. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad Alde grupas pārstāvim došu vārdu, un tā būs Silvija Gulāra. Paldies, priekšsādātāja kungs, ministrs kundze, komisāra kungs. Mēs, protams, augstu vērtējam visus tos centienus, ko jūs minējāt ievadrunās un kas jau ir uzsākti. Taču mēs gribētu vairāk. Mēs gribam, lai jūs konkretizētu veselu virknu elementu G20 struktūrās. Nu, piemēram, gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka ir zināma plaisa starp iepriecinošiem datiem finanšu jomā un starp tiem skaitļiem, kas raksturo bezdarbu. Bezdarbs tiešām ir dramatisks Tālāk par publiskajām finansēm un par to, ka pagaidām nav vēl pieprasījums pieaudzis. Mēs, liberāļi, skatāmies uz to situāciju, kas Japānā ir arī Zviedrijā. Diemžēl te, šis patēriņš nav pieaudzis pēdējā laikā. Manuprāt, ir trīs darbības virzieni. Pirmkārt, jāsadarbojas starptautiski, jācīnās pret protekcionismu, jāstiprina pasaules globālās iestādes tā kā starptautiskais valūtas fonds, piemēram. Eiropai tas, šis signāls visu laiku ir jāraida. Otrakārt, tiešām ir nepieciešama efektīva banku uzraudzība uzraudzību un lielākas prasības bankām jāizvirsa. Es domāju, ka uh, um, ir nepieciešams veikt darbu arī likumdošanas līmenī. Almunijas kungs, uh, mēs domājam, ka uh, komisijas priekšlikums banku uzraudzības jomā ir uh, solis pareizā virzienā, taču jādara vēl vairāk. Bez tam ir nepieciešama kopīga stratēģija uh, iziešanai no krīzes. Eiro uh, ir jāaizsargā. Mēs nedrīkstam pakļaut to riskam šajos apstākļos. Es gribētu pateikties komisāram Almunijam par to, ka viņš atbalsta, ka Eiropas Savienībai jārunā ar vienu uh, balsi starptautiskās iestādēs un starptautiskās konferencēs. Mēs reiķināsimies ar jums, ne tikai lielo valstu balsis ir jādzird, bet visas Eiropas Savienības balsis ir jādzird kā vienot. Paldies! Činkuje. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Gulāras kundzei! It īpaši tāpēc, ka jūs ievērojat uzstāšanās laiku. Un tagad zaļo grupas vārdā došu vārdu Svenam Gīgoldam. Mr. Ko, um, Mr. Commissioner... Komisārkungs, liels paldies par jūsu uzrunu. Tomēr gribu paust vairākus bažas par vairākiem jautājumiem. Attīstības komiteja šai parlamentā sagatavoja rezolūcijas projektu. Un ļaujiet man citēt no tās kādu fragmentu. Tiek atzīmēts ar bažām, ka krīze jau nesusi smagas cilvēci, cilvēku izmaksas. Tā ir īpaši smaga visneaizsargātākajām grupām, nabadzīgākajās valstīs, un tiek runāts par 23 miljoniem bezdarbnieku, kas varētu pieaugt līdz pat 9. Līdz pat 90 miljoniem tiek runāts par 1,7 miljoniem, ko skars, piemēram, arī HIV un AIDS visa šīs krīzes rezultātā. Būs arvien vairāk, 200 līdz 400 vai 1000 Um, bērnu, kas mirs šīs krīzes rezultātā gadā. Šī rezolūcija netika pieņemta, lai gan to sagatavo visas šīs šī parlamenta grupas kopumā. Un jāsaka, mēs ar nožēlu secinām, ka šis parlaments nespēja sagatavot rezolūciju G20, gatavoties G20 sanāksmē par attīstības jautājumiem un minētajiem faktiem, ko pieminēja Lielākais jautājums ir tāds, kāda tad būs šī krīzes sekas? Vācijas finanšu ministrs kopā ar kancleru ierosināja G20 ietvaros apsvērt iespēju uzlikt globālu transakciju nodokli. Es gribētu uzdot šeit jautājumu komisijai un arī padomus pārstāvē, vai jūs atbalstat šo priekšlikumu? Otrs jautājums - jautājums par šīm nodokļu paradīzēm. G20 vēl šo jautājumu risinot, pamatojoties uz katru atsevišķu gadījumu atsevišķi, tātad īstenojot informācijas apmaiņu. Mēs zinām, ka tas tā nefunkcionēs. Mēs zinām, ka komisija ir ierosinājusi šādu atskaišu režīmu, kas attiektos uz katru valsti atsevišķi, un starptautiskajiem finanšu kompre, kom, korporācijām būtu jāziņo par savu darbību. Bet es domāju, ka mums vajadzētu izveidot automātisku informācijas apmaiņas sistēmu, tā lai šī informācija patiešām plūstu starp dažādām valstīm. Globālā, globālai finanšu sistēmai ir vajadzīga pārskatāmība, un vēlos zināt, kāda ir ir jūsu nostāju šiem konkrētajiem priekšlikumiem, lai izkļūtu no krīzes? Paldies, paldies, saka priekšādātājs. Vēlreiz gribētu lūgt deputātus ievērot uzstāšanās laiku. Tālāk Eiropas konservatīvo un reformistu vārdā došu vārdu Kejais Vinbornai. Paldies priekšsādātāji un paldies arī par visām uzrunām, ko dzirdējām. Priecājos dzirdēt Malstrēms kundzes komentārus par to, ka Pitsburgas pārstāvjiem būs jāvienojas par koordināciju un par to, ka jāturpina atbalsts atjaunošanas pasākumiem, kā arī izejas stratēģija, tāpat laikā nodrošinot saskaņotu pieeja turpmākajam regulu, regulējumam. Tomēr atcerēsimies, ka nācijas joprojām eh, ārkārtīgi daudz naudas tērē šīm ekonomikas atjaunotnes pakopnēm. Un redzam, ka tiek īstenot arī protekcionistu pat pasākumi divas ļoti sarežģītas finansējuma struktūras, kas ir gan Eiropas Savienība, gan ASV šobrīd pārskata savus finanšu sistēmas, cenšas tās regulēt. Tāpēc ļoti svarīgi šobrīd atcerēties, ka finanšu pakalpojumu jākoordinē, tīpaši tad, kad valstis lūk parāda pirmās pazīmes par izkļūšanu no krīzes. Galvenā tēma būs šie jautājumi. Un es domāju, nevajadzētu tik ļoti pievērsties banku prēmiju jautājumiem. Ir jāveido šis kopējais finansējuma tīklus. Nedrīkstam izveidot eh, konkurēt spējas eh, priekšrocības kaut kādām atsevišķām valstīm un tādējādi radīt šo spekulatīvo tirzniecību. Citādi mēs nevarēsim atbilstīgi noregulēt finanšu sektoru. Globāli koordinēta pieeja ir vienīgā, kas var nākt par labu uzņēmumiem, kas ļaus nodrošināt papildus līdzekļus un nodrošināt stabilitāti Eiropas Savienībā un ārpus tās. Ja bankas ja bankām būs vajadzīgs tik liels kapitāls, eh, ka tās nespēs rīkoties bez atbalsta, tad tādā gadījumā mēs vienkārši radīsim papildus slodzi regulējumam un nodokļu maksātājiem. Jāpieņem šī koordinētā pieeja, globālā pieeja visos gadījumos, tā lai arī turpmāk būtu piekļuva kapitālam gan maziem uzņēmumiem, gan Velsāk, gan Eiropas Savienībā, gan jebkur citur pasaulē. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies. Un tagad vienas minūtes uzstāšanās no Eiropas kreiso grupas, eh, Ziemevalstu kreisajiem, mums ir Migels Portes. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšēdētāji. Portugālē eh, banku peļņa eh, pirmajā kvartālā šogad ir pieaugusi par 18%. Tas ir vairāk Nu, tā kā eh, viņus pārsteidz tikai eh, bezdevs. Portugāla ir tiešām piemērs eh, šim te nepildītajam solījumam, ko apsolīja G20, ka mēs mēģināsim šo krīzi pārvarēt ar jauniem ekonomiskās pasaules kārtību, jo 50 miljoni jaunu bezdarbnieku un 60 e, miljonu ir e, tuvo nabadzībai. Tātad tas ir solījums, kas nav ievērots. Un mēs tiešām aicinam komisiju un e, kom, arī komisāru Malstrēm rīkoties pāri augstāk nekā kā 20, jo tāds ir šis fakts lai mēs tiešām eh, kaut kādā veidā cīnītos ar eh, runāt par šo globālo transakciju nodokli un par eh, šīm prēmijām. Dariet kaut ko, lai cilvēkiem sakal tic. Paldies! Eiropas brīvības un demokrātijas grupa Mario Borgēzijā lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Cilvēki var ticēt uzraudzībai un finanšu tirgus regulācijai bet to nedrīkst atdot tiem, eh, kas eh, ir cīnījušies tikai par globalizāciju. Es domāju, ka mēs esam redzējuši jauno konservatīvo revolūciju no tiem eh, ļaudīm, kas ir pret finanšu oligarhiju, un cilvēki netic, ka būs šādi glābšanas pasākumi, jo beig beigās tie ir tie, kas maksās šo rēķinu Eiropā un Amerikā. Es domāju, ka Eiropas valstīm vajadzētu ieguldīt naudu patiesajā ekonomikā. Uh, Eh, ražošana, eh, ļaušu nodarbinātības vietu radīšana un teikt nē eh, šīm te nodokļu paradīzēm. Neaizmirsīsim, ka um, balsotāji vēlas, lai nebūtu šādu finanšu uh, burbuļu. Eiropas centrālā banka, uh, tai jābūt uh, kā tam, kas uzrauga ekonomiku, bet faktiski viņi tikai skatās, lai būtu palīdzība sniegta tiem, kas ir veidojuši šo finanšu burbuli. Un tagad es gribētu vēl vienu lietu ka uh, šī te, protams, naudas uh, atbalsts un palīdzība, taču e, e, ir mums un e, mēs sakam, ka nepieciešam otrā, otrais rauns šai uh, revolūcijai. Paldies, kolēģi! Es gribētu atgādināt, ka vajadzētu uh, turēties pie runāšanas laika, tas ir viena minūte. Savādāk mūsu programma izgāzīsies. Un tagad pusotru minūti Hans Pēteram Martinam dodam, kas ir eh, pie, eh, nepie, neiestājušamies deputātiem. Paldies! Mums eh, vajadzētu palielināt demokrātiju, ko rādītu process, un mums varētu būt šis G20 vietā G3, bet kādas būtu padomes perspektīvas? lai būtu vienošanās par kontrolas mehānismu. Tam nav, protams, nepieciešams pasaules parlaments, taču tas, ko mēs šobrīd radam, tam eh, vajadzētu veikt kaut kādu demokrātisku pāraudzību no vēlētām pārstāvi puses. Es gribētu atsaukties uz eh, sistēmisko risku, eh, kas, ko vajadzētu apkarot pašā saknē jo situācija, ko mēs šobrīd redzam, ko mēs 89. gadā redzējām, piedošana 1998. gada, eh, tad atcerēsimies Lehman Brothers un konsekvences, ir vajadzētu būt tādiem likumiem, ka nebūtu iespējams, ka uh, problēma, ka pārāk liels, lai uh, eh, izgāstos, ka tāda parādās. Un runājot par šo transakciju nodokli, uh, Eiropas eh, Savienībā runājot par turbina eh, taks eh, nodokļu tātad grupu, kas runāja par šo finanšu uzraudzības pakotni, lai mēs neiekļūtu problēmas. Paldies! Un tagad Otmārs Karas. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji Eh, dati uzlabojas, un ja mēs skatāmies uz daudzamajiem eh, krīzes iemesliem, tad te, protams, runa par šiem te regulātoru eh, spraugām, un tāpēc mums, kas mums ir nepieciešams, tā ir politiskā noteiktība, drosme, un Mēs šobrīd runājam par G20. Es uzskatu, tas ir labs process. Mums ir nepieciešami jauni, jaunas izmainītas struktūras, jaunas prioritātes, jaunas uzraudzības iestādes un arī pasākumi. Uh, mums, man ir trīs priekšnosacījumi. Vispirmām kārtām mums ir nepieciešams uh, iesaistīt e, procesā e, demokrātisko leģitimitāti. Jo mēs gribam, lai būtu pasaulē vairāk Eiropas, proti, lai mūsu eksporta preces, e, lai mūsu vērtības, mūsu fonda pamatiesību harta tiktu iekļauta mūsu augstu, vajadzētu turēt šo te sociālo tirgu. Un, protams, tajās jomās, kur G20 nevar sasniegt vienošanos Tur mums tiešām vajadzētu Eiropas risinājumus virzīt. Un mums ir jāsaka, jā, integrētai Eiropas pieejai, ne tikai koordinētai uzraudzībai attiecībā uz finanšu tirgumu. Un Un Laruzie eh, ziņojums nav pārāk tālajoši. Mums ir jāsaka jā, protams, eh, arī šiem prēmijām un bonusiem, taču mums vajadzīgs mainīt šos kompensāciju mehānismus un eh, pamats šiem aprēķinam vispār jāmaina. Jo jāņem vērā, ka jūs varat arī zaudēt, ņemot vērā rezultātus. Tā kā mums tiešām eh, vajadzētu 2009. un 2010. Grāmata, gadam skatīties, ka šeit ir eh, šie te procikliskās parādības attiecībā uz krīzi. Un es, protams, ceru, ka šīs sarunas neizgāzīsies, un mēs būsim pilnīgi optimistiski attiecībā uz savu braucienu uz Pitsburgu. Paldies. Nākošā pervāņš Beres. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā padomas priekšsēdētāja komisāra kungs. Pagājis gads kopš Lehman Brothers krituma. Eiropas Savienība G20 Pitsburgā stā, vēlas runāt vienā balsī, un tas ir absolūti nepieciešams, lai viss neatsāktos no jauna, un lai šī pārmaiņu dinamika tiešām būtu darba kārtības augstumā. Man ir četri vērojumi. Pirmkārt, uh, G20 tikšanās laikā Londonā aprīlī valstu valdību vadītāji apņēmās eh, dot vairāk līdzekļu starptautiskam valūtas fondam. Ir bijusi tiešām liela mobilizācija šī mērķa sasniegšanai. Man gan ir zināmas bāžas, ka tas varētu slēpt uh, Uh, to, ka valstu valdību vadītāji nevēlas reformēt patiesu SVF un tā pārvaldību. Otrukārt, ir nepieciešams tomēr izvairīties no modas tendencēm. Uh, Eh, šeit mēs runājam par dažādiem bonusiem un prēmijām eh, finanšu iestādēm un vidutājiem. Tas ir absolūti nepieciešams. Protams, ir jādomā par ilgtermiņu vairāk, bet mēs nedrīkstam aizmirst par citu būtisku jautājumu, par cīņu pret nodokļu paradīzēm, kas bija viena no galvenajām tēmām Londonas samita laikā. Arojums. Šeit es gribētu atkārtot, ko teica Udo Bulmans. Esam vēsturiskā mirklī. Mums ir jāuzdod vēlreiz jautājums par banku savu ieguldījumu krīzes pārvarēšanas finansēšanā. Mums ir nepieciešams atkal runāt par nodokļiem, par transakciju nodokļiem. Uh, kas varētu ļaut iekasēt finanšu līdzekļus, kurus varētu pēc tam izmantot ilgtermiņu finansējumiem, ilgtermiņu pasākumiem šajā krīzes situācijā. Es domāju, ka tas vienkārši būtu normāli, ja bankas šodien varētu vairāk finansēt ekonomiku. Un pēdējais vērojums par bezdarbu. Es domāju, ka jau no pašā sākuma uh, G20 tikšanās darba kārtībā ir viens trūkums. Viņi runā par makroekonomiskiem jautājumiem, par krīzes globālo ietekmi, par stratēģijām, kas ļauj mums e, labot to līdzsvaru trūkumu pasaules ekonomikā. Paldies, priekšēdotājs pārtrauc runātāji. Nākamais runātājs Volfs Klints. Herr Präsident, liebe Kollegen, ich begrüße. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Es esmu priecīgs par to, ka G20 tik ļoti steidzam rēģē un ātri rēģē uz globālo finanšu krīzi. Šķiet, ka esam nodzēsuši ugunsgrēku, taču pamati tālākai attīstībai joprojām ir diezgan vāji. Pilsoņi ir satraukušies, un tas jāņem vērā šķiet, ka tirgus dalībnieki atkal mēģina ieņemt vecās vietas un negrib eh, pakļauties nekādām reformu vēsmām. Uh, Morāli un ētika atkal tiek aizmirsta. G20 pieņems kaut kādus pasākums, es ceru, ka tie tiks ieviest pēc iespējas drīzāk. Uzraudzības struktūras ir nepieciešams, nepieciešami privātu fondu uh, noteikumi, tāpat arī dažādi uh, stimuli ekonomikas atdzīvināšanai, uh, koordinēšana, protekcionisma apkarošana, tāpat arī regulējošie e, un arbitrējošie pasākumi un tīkli. Tāpat ir nepieciešams sociālās vērtības aizstāvēt, kas mums ir tik ļoti tuvs sirdī. Paldies! Nākamais ir runātājs Dejonga kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Līdz šim G20 ir runājis par pasākumiem finanšu sektorā galvenokārt. Šķiet, ka visi aizmirst, ka arī reālā ekonomika ir cietusi no mantrausības un tieksmes pēc īstermiņa uh, peļņas iegūšanas. Man ir liela cieņa pret maziem uzņēmumiem, kas cīnās par izdzīvošanu. Viņi ir pelnījuši, lai viņiem tiktu piešķirt aizdevumi. Uh, taču es nebūtu nerespektēju dažu lielu uzņēmumu uh, vadību, kura nekādā veidā nav saistīti ar tiem produktiem vai pakalpojumiem, ko sniedz viņu uzņēmums. Viņi nodarbojas tikai ar spekulāciju un paplašināšanos. Tad es gribētu izteikt aicinājumu G20 runāt par veidiem, kā ekonomiku padarīt demokrātiskāku, kā padarīt to, lai strādājošie uzņēmumā un citi, kuriem patiešām ir interesi par uzņēmumu vadīšanu, lai viņiem būtu lielāka ietekme uz uzņēmumu vadību. Vajadzētu pārskatīt Eiropas uzņēmumu statūtus. Jādara tā, lai akcija akcionāriem un uzņēmumu vadītājiem nepa, nebūtu iespēja iesaistīties spekulācijās, kas kaitē viņu uzņēmumu ilgtermiņa intereses un kaitē e, arī strādājošo interesēm. Lielas paldies De Jonga kungam. Nākamais runātājs - Kristīna Morvai. The majority of uh, Europeans are Vairums Eiropiešu nav nekādi uzņēmumu vadītāji vai baņķieri. Viņi ir vienkārši zemnieki, mazie uzņēmēji vai arī darba ņēmēji valsts uzņēmumies. Lielākā daļa Eiropas ir pilnībā vīlusies patreizējā sistēmā kurā globālajā daudznacionālajā uzņēmuma bankas valda pār pasauli. Vairumam cilvēku ir nepieciešama pilnīgi jauna paradigma, pilnīgi jauna sistēma, kurā ir jānotiek pārmaiņai no globalizācijas uz lokalizāciju, no tādas ekonomikas, kas ir vērsta uz pēļņu, uz ekonomiku, kas būtu vērsta uz cilvēku. Mums nav vajadzīga ekonomika, kas, kur ir tikai eh, pasaules uh, tirdzniecības organizācija, brīvā tirdzniecība. Ir nepieciešama vietēja ražošana, vietējā zemnieku darbība. Lūdzu, G20 uh, samitā pārstāviet arī Eiropas cilvēku vairākuma viedokli. Paldies! Lies paldies Morvai kundzei. Nākamais runātājs Van Langenkungs, divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Kurš kuru vadīs? Un Kad tas notiks? Tas būs viens no lielākajiem jautājumiem G20 samitā. Man šķiet ir panākta vienošanās, ka mēs nespersim soli atpakaļ uz neregulētiem, pilnīgi brīviem finanšu tirgiem. Taču par to, kā mēs tos regulēsim, mēs vēl neesam vienojušies. Ir zināms pretrunas. Daži grib runāt par pašu kapitālu, citi grib runāt par reitingu aģentūrām, par dažādiem atvasinājumiem, eh, banku produktiem. Uh, Tad, ja mēs runājam par negodīgu konkurenci, tad var runāt arī par nodokļiem, par bonus un malus sistēmām, par Tobinu nodokļu ieviešanu Eiropā. Šeit Eiropā mums ir pašiem sava atbildība un savi uzdevumi, savi mājas darbi, neatkarīgi no tā, kas notiek Pitsburgā. Es domāju, kopumā Eiropas komisija ir uz pareizā ceļa. Eiropas komisija. Mm, negaida, kas notiks G20. Tā rīkojas pati. Neviens finanšu spēlētājs un neviens finanšu, neviena finanšu iestāde nedrīkst palikt ārpus kontrolas loka. Mēs ceram, ka pasaules ekonomiskā sistēma atvesaļosies. Mēs nevaram turpināt darīt to, ko esam darījuši pagātnē, kad trūka līdzsvara kad eh, viss notika tikai par labu ASV un lielajām attīstītajām valstīm. Mums ir jāmēģina risināt nabadzības problēmas visā pasaulē. G20 ir jārīkojas arī šajā virzienā, tam jābūt jaunam stimulam. Es gribētu dot savu papildinājumu šīm debatēm. Būs nepieciešams vēlreiz domāt par to, kā Eiropā tiek ievērots stabilitātes un izaugsmas pakts. Mēs to esam reformējuši, mēs esam mēģinājuši rīkoties disciplinēti Eiropā, un tādēļ arī mums šobrīd klājas labāk nekā būtu varējis klāties. Ir nepieciešams, lai būtu strauja izejas stratēģija no šī te uh, ekonomiskā stāvokļa, lai ekonomika atkal nostātos uz sliedēm. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs! Tālāk nākamais runātājs Edvards Kiklona lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji! Viens no populārākajiem tematiem gan ziņās, gan debatēs un šķiet lūk arī samitā būs prēmija jautājums. Nav nekādu šaubu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi populārs, bet jāsaprot, ka problēma ir daudz sarežģītāka nekā tā šķiet uzmetot pirmo skatu. Mums ir turklāt jāsaka, ka ja finanšu sistēma apdraud, apdraud šādas prēmijas, tad, šotam, protams, šis prēmija jautājums ir jākontrolē, bet vienlaicīgi turklāt jāsaka, ka tie, tās nav tikai prēmijas, kas noved pie krīzes, tad mēs runājam arī par ārējo tirzniecību un citām lietām, ehm, par disbalansu starp visiem šiem jautājumiem, kas noveda pie krīzes. Mums jāpārbauda arī darbs, kas jau paveikts. Darbam, protams, vajadzīgs laiks. Domāju, ka vajadzīgi pār, vismaz pāris gadi, lai pārdomātu, kas tad noticis ar IKP, kādas ir bijušas attīstības tendences. Jāskatās uz darbu, kas jau paveikts, jāskatās uz atjaunošanas pakotnēm un to rezultātiem. un iespējams, ka tās jau dos tās pozitīvās pārmaiņas, kas vajadzīgas. Komisijai vajadzētu pārliecināties, ka turpmākā rīcība ir konsekventa ar jau paveikto. Un tā vajadzētu lūgt samazināt deficītu, tā kā tas, tā kā tam nepieciešams. Gribētu vēlreiz atgādināt, saka priekšsādātājs, ka mums ir jā, jāievēro stāšanās laiks. Nākamās, nākamais runātājs Trienta Felīdis kungs, lūdzu. Priekšādātāja kungs. G20 sanāksme pievērsīsies pašreizējai krīzē, bet nerisinās šīs problēmas pašas saknes. Un nepievērsīsies pietiekami pašreizējai sistēmas uh, Eh, izmaiņu nepieciešamībai. Tā runās tikai par kaut kādām eh, marģinālām problēmām, bet nevis par pašu problēmas būtību. Un būtība ir tāda, ka jāmaina viss šis ekonomiskās un finanšu sistēmas būtība. Ir vajadzīgs, vajadzīga lielāka uzraudzība, ir pārskatāmība, lai iedzīvotāji redzētu, kas nosinās šīs sistēmas pašā būtībā, lai cilvēki saprot, ka, ka, eh, ka cilvēku darba vietas ir, eh, ir stabils. Privatizācija, pārskatāmība, kontrole. Domāju, ka mums strauji jāatmat šis neo, neoliberālais virziens, jo tādā veidā mēs noliksim cilvēku priekšā tikai peļņu un visi dzīsies tikai pēc naudas. Tālāk nākamais ir Gozais kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties jums par jūsu apņemšanos eh, rīkoties. Eiropā ir vajadzīga efektīva rīcība, bet Eiropa nedrīkst palikt izolēta, ir nepieciešama sadarbība starptautiskā līmenī, un tieši tas notiks G20 ietvaros. Jums ar ar apņemšanos jārīkojas tur. Nedrīkstam atkārtot iepriekšējo sanāksmu kļūdas. Jāskatās uz to, kā varam noformulēt lēmumus finanšu sektorā kas attiektos arī uz nodarbinātības jomu. Krīze vēl nav beigusies. Mēs ne, nedrīkstam ieslīgt atkal atpakaļ pirms krīzes situācijā. Tas varētu būt ārkārtīgi graudoši reālajai ekonomikai, tās izaugsmēm nodarbinātībai. Uzraudzības un regulēšanas stiprināšana arī ir ļoti nepieciešama. Uzraudzības noteikumiem ir jāatspogļo sistēmu risks, ko finanšu institūcijas rada šim sektoram. Spekulācija ir būtisks risks, un tā ir jāpārtrauc. Ir nepieciešams šam noteikumi pašu līdzekļu uh, apjomam un citiem spēles noteikumiem finanšu sektorā tāpat arī ir jāvairo pārskatāmība dažādu prēmiju izšķiršanā un atalgojumu piešķiršanā. Uh, it īpaši šiem te bonusiem un prēmijām ir nepieciešami stingrāki noteikumi. Ir nepieciešams pārskatīt pasaules finanšu iestāžu pārvaldību, it īpaši starptautiskā valūtas fonda vadības sistēmu Priekšsēdētāja kungs, tas ir tas, ko pilsoņi sagaida no G20, kurā cerams Eiropa runās vienā valodā, šī, un šī vienā balsī, un šī balss būs spēcīga un pārliecinoša. Paldies. Kandro Sērkas. Lielas paldies, un tagad Alekandro Sērkas un viena minūte. Komisārkungs, ministra skundze, lūdzu, kad ierodāsies Pitsburgā, neaizmirstiet ka tas, ko piedzīvojam, ir ne tikai ekonomikas un finanšu krīze vēl nepieredzēta apjomā, bet mēs piedzīvojam šobrīd arī milzīgu sociālo krīzi, un tam ir ārkārtīgi katastrofāls seks uz neaizsargātajām mūsu sabiedrības grupām. Cilvēki zaudē darbus, uz ko viņi ir paļāvušies, mazie vidējie uzņēmumi, bankrotē. Un Pitsburgā skaidri un gaiši jāpasaka, ka tautsēmniecība, protams, ir svarīga, bet vēl svarīgāk ir cilvēki. Tautsēmniecība pastāv tāpēc, lai kalpotu cilvēkam, un nevis otrādi. Tie ir principi, uz kuriem būvēta Eiropa. Lūdzu, tāpēc neaizmirstiet šo jautājumu. Eiropa ir nākus klajā ar virkni deklarācijām, tās izteikuši premjerministri šī gada septembrī, bet neviens no šiem premjerministriem nepiemirēja Eiropu kā tādu. Mums ir vajadzīga vienota vīzija, mums ir vajadzīgs vienots sociālās ekonomikas modelis, un to lūdzu neaizmirstiet tajā brīdī, kad runājat Pitsburgā. Nākamais runātājs skars iemargālo divas minūtes. Dāmas un kungi, es daudz kas ir runāts šeit, es tam piekrītu, taču dažas lietas vēl vairāk gribētu uzsvērt. Es piekrītu, ka mēs nevaram mm, sniegt šo medicīnu slimajiem, mēs nevaram no tā izvairīties, taču mēs nevaram arī tikt, lai pacients iztiek bez zālēm. Mums vajadzētu izlabot šo nelīdzsvaru finanšu tirgu mm, un paaugstināt konkurētspēju Eh, Pitsburgā mums vajadzētu darīt vairāk, mm, mm, bet ir daudz, ko mēs nevaram darīt vieni paši. Mums vajadzīgi tiešām šādu sistēmu, kur tiešām viss darbotos labi. Mums ir jābūt veselam ietvaram ar dažādiem likumiem. Es piekrītu tam, kas teica, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs cīnītos pret nodokļu paradīzēm un bonus sistēmu. Tas ir nepieciešams, bet nav pietiekami. Svarīgāk es uzskatu, lai mums būtu tāda kultūra eh, finanšu tirguma, lai eh, nebūtu eh, vērts censties sasniegt pārāk augsts mērķus. Un Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs Eh, iejauktos attiecībā uz uzraudzību, jo jūs taču ziniet, eh, ka mums ir šādas eh, ziņas, lai gan es tiešām domāju, ka jūs esat par centralizētāku kontroli, tad mums vienlaicīgi jāsaprot, ka nebūs šādas kontrolas darbības, ja mums nebūs sadarbība ar dažādām citādām ekonomikas jomām. Un tāpēc mums tiešām attiecībā uz tirzniecības politiku kaut kas jādara. Mums ir jāpalīdz, protams, tām ekonomikām, kas virzās uz priekšu priekšu, taču neaizmirsīsim, ka mums joprojām ir tādas valsts, kuras faktiski nodarbojas tikai ar mājiņas tirzniecību. Un tāpēc mums vajadzētu tiešām uh, izveidot šādu pieaugumu, kas ir ilgtspējīgs. Un tas arī ir nepieciešams, protams, vajag atvērt tirgus, bet tur jābūt inovācijām, tur jābūt uzņēmē darbības izaugsmē, un, protams, mums ir jābūt gataviem arī uz zināmu regulāciju. Un es vēl gribēju teikt, Almuņas kungs, kas, kas esat no manas valsts, es, protams, teiktu, ka mums jācīnās ir. Paldies, un tagad Pīteram Skinneram vārds viena minūte. Paldies, paldies, komisāri. Es īpaši gribētu piekrist, eh, ka jūs runājat par šo ilgspējīgām ekonomiskām aktivitātēm. Es domāju, tas ir jāņem uz G20 sanāksmi, taču es nedomāju, ka mums vajadzētu izmantot visu kapitālu, lai runātu par eh, banku, eh, par baņķieru bonusiem. Es domāju, pat tam nevajag pievērst pārāk lielu uzmanību. Mēs nevaram atrisināt visas pasaules problēmas, jo finanšu industrija šobrīd deg, un mums vajag šo ugunsgrēku nodzēst, un priekš tā tam mums ir nepieciešama konsekventa pieeja. G20 ir vadošais fórums, taču mums ir nepieciešamas arī pastāvīgas struktūras eh, transatlantiskā ekonomikas padoma, eh, lai mēs eh, strādātu pie tādiem jautājumiem kā IFRS. Ja mums ir jāskatās, ko darīt, tad mēs nedrīkstam skatīties atpakaļgaitas spoguli, jāstās uz priekšu. Paldies, komisārkungs. Paldies, Pīter. Kad ir Arifs, lūdzu, vienu minūtu. Priekšsēdētā kungs godātie kolēģi, krīze ir dziļa un ilga, un tāpēc ir steidzami nepieciešams ieviest nepieciešamo regulējumu un iekadrējumu finanšu sistēmām bankām, lai izvairītos no tā, ka šī krīze atkārtos vēl ļaunākā veidā. Finanšu sistēmai ir jākalpo ekonomikai un nevis otrādi. G20 Londonā jau par to tika runāts Mm, bija tik izteikti daļēji priekšlikumi, un, bet pagaidām, diemžēl, vārdi netika pārvērsti darbos. Pitsburgā notiks nākamais samits. Es domāju, ka tas būs ļoti noderīgs. Eiropas Savienībai ir jārunā par spēcīgu regulējumu, kas patiešām arī tiktu ieviests. Vesela virkni kolēģi jau runāja par dažādām vēlmēm. Es gribētu runāt par attīstības tirdzniecību. Pitsburgā ir jārunā par Dohs raundu atdzīvināšanu. Jā, tas ir nepieciešams. Taču šai, šī raunda galvenais uzdevums ir nodrošināt attīstību, to nedrīkstam aizmirst. Uh, un pagaidām mēs neesam atbildi saņēmuši uz to, kā šī attīstība tiks nodrošināta. Atgriežoties pie finanšu krīzes, ir nepieciešams pārskatīt globālās institūcijas. Paldies, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Nākamais runātājs Hauragijā Tondo, vienu minūtu. Senora ministro, senora ministra, senora Almunia, tres idejas Almonijas kungs, ministras kundze, man ir trīs idejas, ko grib iekļaut vienā minūtē. Pirmkārt, ir nepieciešams vairāk Eiropas. Šī brīža pasaulē mums ir nepieciešams tiešām pozicionēt vienotu Eiropu, savādāk mums nebūs nekādas lomas, mūs neuzklausīs. Otrakārt, nepieciešama lielāka valsts loma. Uh, Mēs radām jaunas valdības pasaulē, jaunas regulējušās uzraudzības sistēmas, labāku starptautisko koordināciju, bet bez tam es domāju, ka ir nepieciešams pārtraukt šo nodokļu paradīžu darbību. Mēs vēlamies, lai nodokļi būtu transnacionāli nodokļi, starptautisko transakciju nodokļi. Mums ir jāievieš jauna ētika tirdzniecības sistēmā, ir nepieciešama jauna kultūra korporatīvai atbildībai ikvienā uzņēmumā. Uzņēmums ir daļa no sabiedrības. Uzņēmējiem ir jābūt atbildīgiem gan akcionāriem, gan arī sabiedrībai kopumā. Paldies! Un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmā runātāja Datī kundze. Lūdzu, ievērot jums atvēlēto laiku. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā ministras kundze, Almonijas kungs. 3. septembrī Francija, apvienotā karalista un Vācija vienojās par to, ka runās vienā balsī par uh, dažādām prēmijām uh, Rīt 27 valstu pārstāvi tiksies, lai gatavoties G20. Es gribētu, lai jūs aktīvi ķertos pie risinājuma meklēšanas, lai būtu vienota un ambicioza atbilde uz šo jautājumu par dažādu tirdzniecības organizāciju atalbrīlī. G20 pieņēma lēmumus attiecībā uz bankām, bet tās, šie lēmumi netika ieviesti. Bankas joprojām ir e, izsnieguši ļoti lielu lielas prēmijas dažādiem tirdzniecības aģentiem. Pilsoņi to nesaprot. Eh, ka netiek sodīti likuma pārkāpēji. Mēs uzskatām, ka eh, šajos apstākļos mēs nevaram atļauties nedarīt neko. Ceru, ka Pitsburgā tiks pieņemti kopēji lēmumi, jo mēs nevaram būt vienīgie, kas pārtrauc šo praksi. Ir nepieciešama caurskatāmība valstu eh, banku menedžmentā un sankcijas ir jāievieš tad, ja kāds pārkāp šos caurskatāmības noteikumus. Paldies! Klasīkovā Beņovā. Lielas paldies! Tālāk. Monika Kasova Beņova. Paldies, priekšsādātāji! Māstrēms kundz, komisāra kungs, tas, ko jūs nu pat lik, likāt priekšā, bija ļoti ambiciozs plāns. Un, nu, protams, jūs to liksiet priekšā arī G20 sanāksmē, un tomēr man ļoti interesē, kāds tad būs tā, kāda tad būs secinājumi, kāda būs rezultāti, vai tā būs realitāte, vai tā būs sasaistīta ar sabiedrību un tās realitāti. Un vai saistības, kas tika izteiktas dalību valstu līmenī, tiks izpildīts, jo iepriekš esam piedzīvojuši pretēju. Matrēms kundze runāja par pārskatāmību, kas jāievieš, bet viss liecina šobrīd par to, ka sektori, ko cen, cenšamies eh, atbalstīt finansiāli šobrīd, nenodrošina pārvaldību attiecībā uz vadošajiem līmeņiem uzņēmumos. Līdz ar to nav uzsākt šāds pāraudzības mehānisms. Un tas viss liecina par to, ka nekas labs nav gaidāms, nodarbinātība pieaug, rodas problēmas MVU jomā, un nākotnē, domāju, mums vajadzētu ierobežot uh, savu darbību uz jomām, kur lēmumus varam arī īstenot. Paldies, tālāk nākamais runātājs. Bonjour. Vous... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šeit tika runāts par SVF pārvaldību. Es gribētu zināt, vai jūs eh, domājat eh, G20 runāt arī par to naudu, kas, starp, ko Starptautiskais valūtas fonds aizdod valstīm un par tiem noteikumiem, ko viņi izvirza. Uh, dažām Eiropas Savienības valstīm šāda aizdevuma tiek piešķirti uz zināmiem noteikumiem. Kāda ir jūsu attieksme pret šiem noteikumiem? Otrs jautājums, kāds ir komisijas un padomas, kāda jūsu attieksme pret Ķīnas uh, mm, priekšlikumu ieviest startautisku maksāšanas līdzekli citu nekā dolārs, kas tiktu plaši lietot starptautiskā tirdzniecībā. Trešais jautājums. G20 saka, ka gatavošoties arī Kopenhāgenes konferencē, Eiropas komisija ir piedāvājusi zinām naudas summu mazajām, mazatīstības valstīm starp 2 miljardiem un 15 miljardiem eiro. Eh, šādi ir priekšlikumi, priekšlikums ļoti plašs. Kāda ir komisijas konkrētā summa, ko jūs piedāvājat? Paldies, nākamā runātāja. Fordas kundze, lūdzu ievērojot jums atvēlēto laiku, tas ir viena minūte. Paldies! G20 ir jau piedāvājis daudz saprātīgas atbildes, piemēram, par to, ka ir nepieciešama finanšu uzraudzība, kas būtu efektīvāka, ka ir jādarbojas koordinēti starptautiskā līmenī. Mūsu valstu politiķi saka kaut ko vienu. Šeit, Eiropas Savienībā, šķiet mēs darām kaut ko citu tās detalizētie noteikumi, ko šeit apraksta daži kolēģi, parāda, ka uh, ir dažādi viedokļi par šo jautājumu, par to, kāda šim, kādam šim regulējumam jābūt, kad tas jāievieš. Ekonomika joprojām ļoti trausla, bezdarbs pieaug un piekļuvu finanšu līdzekļiem patiešām rada bažas, it īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Vai mēs vēlamies, lai Britu vai Eiropas uzņēmumi būtu neizdevīgos konkurences apstākļos, izvirzot viņiem tik ļoti stingrus noteikumus. Vai mēs tiešām vēlamies, lai viņiem būtu tik dārgi ņemt aizdevumu no Eiropas bankas, lai mūsu aizņēmēji vienkārši brauktu un aizņemtos kaut kur citur, valstrītā, teiksim, pēc tam atdotu e, šo te um, summu atpakaļ valstrītai. Mūsu politiķi ir devuši mums solījums. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Nākamā runātāja Gēriks kundze, lūdzu, vienu minūtu. Thank you, Mr. Paldies, Runājot par Ungāriju un eh, šo Slovākiju, dārgie kolēģi, ļaujiet man eh, izteikt tādu pieeju, kas ir varbūt tāds kontroversiāls brīzi. Eh, Ungārijas pilsoņiem tiešām pārsteidz, skatoties, kā Ungārijas bankas pusgada peļņa ir sasniegusi divas trešdaļas no pirms krīzes perioda, kamēr citas valstis saņem palīdzību no Starptautiskā valūtas fonda. Un eh, to faktiski arī eh, šeit daudzas valstis eh, pārtrauc līgumus un apdraud cilvēks. Mums vajadzētu cīnīties pret šādām parādībām un mums tiešām jāuzrauga bankas un citas kredītiestādes, jo šeit mēs redzam, ka e, tas, šeit ir dažādas šādas kaitīgas bonusu prakses, tā kā mums tiešām e, vajadzētu tādu stingru ētikas kodeksu, e, lai mēs varētu novērst šādu iedzīvošanos ilgtermiņā. Mums tiešām vajadzīga atbildīga domāšana. Paldies, Čabata Baidi, vienu minūti. Priekšsēdētāji runātāji, eh, kas runāja līdz šim, ir eh, teikuši, ka mums ir jāatgūst eh, iedzīvotāju uzticēšanās un jācīnās pret nodokļu paradīzēm un bonus sistēmām. Un jautājumu ministram Almuņam un ministram. Ministrei Malmstrēmai runājot par šīm te uzraudzības iestāde. Kad tas tiks šis jautājums konkrēti uzdots? Es domāju, ka, protams, mums vajadzētu lūgt, lai Eiropas parlaments aizstāv Eiropas e, patērētājus un infrastruktūras, kas ir pilnībā pakļauti bankām. E, bankas nenodrošina pietiekoši daudz informācijas pilsoņiem un uh, Ungārijā ir tiek izstrādāts šāds ētikas kodeks, un es uh, ierosinu, lai būtu arī Eiropas līmenī šāds ētikas kodeks, kas regulētu banku uh, izturēšanos pret uh, pilsoņiem, jo šobrīd ir ļoti daudz šādu upuru Eiropā, uh, jo mm, pilsoņi nesaprota riskus, kāda ir saistīta ar kredītiem. Paldies, tas ir parlamentu uzdevums. Un beidzamais runātājs šajā brīvā mikrofona Eh, procedūrā ir Lepāža kundze. Priekšsēdētāja kungs, ministrs kundze, godātais komisāra kungs. Jūs mums šeit prezentējāt ārkārtīgi ambiciozu programmu, tā ļoti interesanti, bet vai jums nešķiet, ka vajadzētu uh, ķerties vēl pie kādiem citiem jautājumiem, piemēram, pie tā, ka daudzi ir ieinteresēti ļoti īstermiņa transakcijas veikt, saņemot ļoti lielu uh, pēļņu. Es domāju, ka tas rada ļoti lielas problēmas šeit Eiropai. Tā īpaši ir noguldījumi, kas tiek veikt uz ļoti īsu termiņu. Vai jums nešķiet, ka vajadzētu šo problēmu risināt? Paldies! Man ir pieteikšies vēl kāda astoņa cilvēka šajā brīvajā mikrofonā, bet man ir jāatvainojas viņiem, jo brīvā mikrofona procedūra ir paredzēta tikai 5 minūšu garumā. Es ļauju izteikties jau septiņiem cilvēkiem, pārējiem man vairs nav laika atvēlēt laiku. Un tagad es gribētu aicināt ministri Cecīliju Malstromu sniegt atbildes uz šeit izskanējušiem jautājumiem. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies eh, deputātiem kas ir iesaistījušies šais debatēs. Es pati uzskatu, ka tiešām mums ir tāda kopīga uzskata šajā parlamenta zālē par to, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu Eiropas pozīcija, un to mums arī G20 sanāksmē jānotur. Jo Eiropas Savienība šobrīd ir koordinēta, un viņa tai ir skaidra balss starptautiskajā arēnā. Es gribētu tiešām pateikties komisijai un Almuņas kungam par viņa padarīto darbu, lai panāktu šādu vienprātību. Ja daudzi deputāti ir cilājuši jautājumu, ko es un arī komisārs pieminēja. Jā, tiešām mums ir nepieciešama labāka uzraudzība, labāks regulējums attiecībā uz finanšu tirgu. Mēs ceram, ka uzraudzības sistēma tiešām tiks ieviesta pēc iespējams ātri, un tā balstīsies uz Laras Jēra ziņojumu, un skatīsimies, cik ātri varēsim to ieviest. Mums ir nepieciešama koordinētāki globāli risinājumi, funkcionāli, starptautiski, Eh, institūciju vadījumi. Mums ir nepieciešams skaidri principi, uz ko balstīt bonus sistēmas, Un mums ir nepieciešams šis Financial Stability Board, starptautiskā mm, finanšu stabilitātes padoma, tiešām nākt ar mm, priekšlikumiem, ko mēs varētu pārunāt. Tāpat mēs gribam eh, cilāt jautājumu par klimata izmaiņu novēršanas finansējumu. Mēs gribam, lai eh, valstīm būtu atbildība, bet ir jābūt arī realistiskiem mērķiem. Mums ir jāmāk runāt arī eh, runāt par šiem cipariem, par skaitļiem Pitsburgas sanāksmēm. Mums ir nepieciešama globāla risinājuma. Mēs eh, nevaram eh, tikai eh, piedāvāt Eiropas Savienības risinājumu šai sistēmai. Mums ir jāpanāk pēc iespējas plašāki globāli risinājumi. Bezdarbs, tas, protams, ir tas, ko cilvēki Eiropā visskaidrāk paman, kad mēs runājam par ekonomisko un finansiālo krīzi. Bezdarbs tiešām eh, paliks eh, ilgāku laiku daudzās dalībvalstīs, un tas ir ļoti, ļoti eh, nopietni jo mums ir nepieciešama Eiropas un nacionālajie risinājumi jābūt stingrai eh, darba tirgus politikai, mums ir jāatvieglina uzņēmējiem um, iespēju, lai viņi varētu uzdrošināt tos, pieņemt cilvēkus, uzdrošināt tos investēt, un mums ir jāizglīto cilvēki, lai viņus varētu pieņemt darbā. Tā kā visādā ziņā būs īpaša diskusija par bezdarbu, ECOFIN sanāksmē oktobrī. Mums tāpat vajadzētu runāt par šīm te izējas stratēģijām, jo savādāk pastāvēs risks, ka e, veiktie pasākumi radīs negatīvu ietekmi tieši uz bezdarbu, uz e, e, inflāciju un tas vienmēr ir svarīgāks, ka cietīs tie, kas ir vismazāk aizsargāti. Ja mēs runājam par nabadzīgākām valstīm, tad mēs ļoti labi apzināmies, ka tās ir tās, kas būs lielākie zaudētāji šajā starptautiskajā krīzē jo tas vissmagāk skar tieši nabadzīgos ļaudis pasaulē. Mēs eh, diskutējam un turpināsim diskutēt, kā mēs varam atvieglināt dzīvi šiem cilvēkiem. Ir ļoti svarīgi, lai šīs multilaterālās eh, investīciju bankas būtu apveltīts ar pienākoši daudz eh, resursiem, lai viņas varētu izsniegt tās augtos elastīgos kredītus. Un lai starptautiskā finanšu sistēma un tirzniecības sistēma darbotos un tajā nepastāvētu protekcionisms. Un tad vēl, protams, dažādas diskusijas par vispasaules nodokļiem, eh, dažādi Tobina eh, nodokļu eh, varianti. Un, protams, ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu ievērots globāli, bet šobrīd nav šādu priekšnosacījumu, un līdz ar to tie būs neproduktīvi. Daudzi deputāti uh, ir uh, jautājuši par hedžēšanas fondiem un, un vai ir nepieciešama jauna finanses regulācija. Tie ir prioritāri jautājumi Zviedrijas prezidentūrai. Mēs esam uh, ļoti gaidām, ka varēsim uh, cieši strādāt un sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai mums būtu direktīva par hedge fondiem, lai tās, tas parādītos pēc iespējas ātri. Es saprotu, ka tas ir grūti un komplicēti, jo ir tik daudz eh, dažādu apsvērumu jāņem vērā, bet mēs esam gatavi strādāt tik tu, tuvu ar jums kopā, cik vien iespējams, lai tas mums izdotos. Un noslēgumā gribu teikt. Eh, G20 sanāksme, protams, nevar atrisināt visas šīs problēmas, ko esam pārunājuši šodien šeit bet mums ir labas cerības, ka mēs varēsim pavirzīties uz priekšu par šo ceļu, par aprunātajiem jautājumiem. Katrā ziņā Eiropas pilsoņi uz mums spiež, un arī visi pilsoņi pasaulē cer un gaida, ka mēs parādīsim uh, vadības stilu un uh, tiešām paaugstināsim stabilitāti finanšu sistēmā un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai izvairītos no šādām krīzēm nākotnē un nodrošinātu uh, to, ka mēs nākotnē būsim stiprāki. Eiropas Savienība ir vienota un stipra, un es varu uh, garantēt, ka Zviedrijas prezidentūra darīs visu, kas viņas spēkos, lai aizstāvētu un uh, virzītu uz priekšu Eiropas uzskatus G20 sanāksmē jaunadēļ. Lielas paldies par šīm interesantajām debatēm! Lielas paldies, saka priekšādātājs Malstrēms kundzei, un tagad noslēgumā došu vārdu komisāram Almonijas kungam. Lūdzu. Gracias, Liels paldies, priekšsādātāji! Šķiet, esam visi viensprātis par to, ka pašreizējā situācijā šajos laikos, kad sastopamies ar milzu izaicinājumiem, ko radījusi krīze, bet kad redzam arī atsevišķas pazīmes, kas liecina par tautsēmniecības uzlabošanos, starptautiskajā tirzniecībā un tam līdzīgi, kad jūtam arī patērētāju uzticības uzlabošanos. Pīsburgas sanāksmēji jānes panākumi, G20 sanāksmē jānes panākumi un jāspēj veicināt pašreizējos uzlabojumus. Ir jāpiemēro dzīvē tie risinājumi, kas nepieciešami saistībā ar mūsu priekšā esošo problēmu raksturu Un tieši tāpēc sanāksmes darba kārtībā iekļauto jautājumu risināšanai jāved valstu vadītāji pie vienošanās par lēmumiem, ko varam īstenot pēc sanāksmes. Viens no svarīgākiem punktiem, ko daudz no jums arī pieminēja, ir šī skaidrā vēsts kas jādu, jānodod lielākajām pasaules ekonomikām par to, ka nepieciešams savu rīcību koordinēt. Un nākamais solis šādas koordinācijas ietvaros nozīmē definēt izējas politiku, izējas stratēģiju. Visiem jāvienojas par to, kad tā tikt īstenot un kā tā tikt īstenot, un te, tam, protams, jārunas, jānorisinās koordinātā veidā. Domāju, ka esam mācījušies no krīzes, esam guvuši savu mācību par to, ka nevaram šīs ekonomikas atjaunotnes pakotnes pārāk ātri vienkārši atkal nogriezt. Tāpat laikā nevaram tās arī turpināt ilgāk nekā nepieciešams, neizkropļojot tautsēmniecības attīstību. Citādi riskējam nokrīt atpaka, iekrist atpakaļ šais lamatās. Tas ir ārkārtīgi svarīgs temats. Un par to Pitsburgas sadāksmē būs arī jālemj. Nedrīkstam pieļaut pagātnes kļūdas ne tikai attiecībā uz tautsēmniecības politiku, bet arī attiecībā uz finanšu regulā, regulējumu un uzraudzību. Es domāju, ka tas skaidri un gaiši izrietē no pēdējo divu sanāksmu panākumiem. Šī pieeja jāturpina, ir jāpild tie solījumi, kas tiek doti G20 sanāksmēs un starptautiskā līmenī, kā arī Eiropas līmenī. Piekrītu tam, kas tika šorīt teikts debatēs ka ne jau visu varam noreducēt uz algu jautājumu. Es piekrītu arī tiem, kas savukārt saka, ka algu jautājums tāpat laikā ir ļoti svarīgs. Un tīri no tautsēmniecības perspektīvas skatoties, no sociāla viedokļa skatoties un arī tīri ētiski raugoties uz šo jautājumu, Eiropai jāskatās ne tikai šo jautājumu, bet Eiropai ir jāizrāda spēja uzņemties vadību. institūcijām te sava loma spēlēm, gan prezidentūrai, gan komisijai. Mēs nedrīkstam aizmirst šo lomu, neaizmirsīsim, ka aprīlī šogad izstrādājām rekomendācijas dalību valstīm algu jomā. Un tas, protams, atbilst arī tam, ko šobrīd ierosina arī pasaules vadošie. Turklāt jāpievērš uzmanība arī problēmām finanšu sistēmā, kas varētu šobrīd rasties - kapitāla pārstruktūrēšanas jautājumu, banku bilanču pārskatīšanas jautājumi. Visi šie jautājumi ir saistīti ar finanšu sistēmas kopumu. Un mums jārisina problēmas ne tikai iekšpus savām robežām, bet visā pasaulē. Dienu pirms Lehman Brothers sabrukuma mēs varējām rīkoties, mēs būtu varējuši novērst šo lielāko daļu finanšu krīzes, kas aizsākās ASV. Un šobrīd mums ir skaidrs, ka tā arī jārīkojas. Tas ir politiskais mērķis, un politiskais mērķis ir nevis izglābt kādu konkrētu banku un šo parādu pēc tam nolikt uz nodokļu maksātāju pleciem. Nē, mērķis ir pan panākt to, ka pastāv ilgtspējība gan attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmiem, gan sabiedriskajiem pakalpojumiem, gan sociālās nodrošinājuma sistēmā. un jāiz, jā, jāatbalsta atsevišķi fra, e, e, elementi, kas palīdz šo kopējo sistēmu nodrošināt. Tātad G20 Pitsburgas sanāksmē šīs problēmas jāturpina risināt. Un visbeidzot, komentārs par, pār, par, par jautājumu, kas tika pieminēts vairākās uzrunās. Jūs pieminējāt, ka viens jautājums, kas jāskat G20 sanāksmē, ir šis jautājums par nodokļu paradīzēm ir taisnība, ka G20 sanāksme Londonā nespēja rast risinājumu visām problēmām, kas saistīts ar šīm nodokļu paradīzēm. Bija ārkārtīgi grūti rast risinājumu vienas dienas laikā visām šīm problēmām, kas pastāvējuši jau gadu desmitiem. Kopš aprīļa samita esam strādājuši pie šiem jautājumiem pēdējo sešu mēnešu laikā, un šai kontekstā esam centušies uzlabot informācijas apmaiņu par to, kā notiek izvairīšanās nodokļiem, kā tiek slēpti finanšu darījumi šādās nodokļu paradīzēs. Un tātad šo pēdējo sešu mēnešu laikā mums ir izdevies atrisināt ļoti daudzas problēmas, kas nebija iespējams pirms Londonas samita. Tāpēc taisnība tiem, kas saka, ka ne viss ir izdarīts, bet sešos mēnešos tomēr esam guvuši veiksmi, esam guvuši panākums jautājumā, kas ārkārtīgi būtisks. Tad vēlamies izvairīties no tā, lai finanšu darījumus noslēp, kaut, noslēp no uzraudzības iestādēm, un līdz ar to rodas kropļojumi un e, problēmas finanšu plūsmās. Tomēr vēlamies, lai šajos centienos piedalītos visas, tā, visas ekonomikas, visas valsts. Un visbeidzot, kāds teica, lūk, mums Eiropā jārunā vienotā balsī, vienā balsī, kas ietu pāri atsevišķiem dalību valstu balsīm. Un domāju, ka ar Zviedrijas prezidentūras palīdzību mums tas izdosies. Komisija stāvēs tai blakus. Un domāju, ka jūs Pitsburgas sanāksmes laikā dzirdēsiet to, ka Eiropa runās vienā balsī un tiks respektēta respektēta, jo Eiropas Savienībai tiešām ir izdevies uzsākt šo globālās koordinācijas sistēmu. Tas ir Eiropas iniciatīva, un mums ir izdevies parādīt, kādas priekšrocības tā nestu, cik efektīvi būtu rezultāti tajā gadījumā, ja pastāvētu efektīva koordinācija. Paldies par uzmanību! Muchas gracias, thank you. Paldies! Līdz ar to eh, beidzam šo tēmu. Eh, balsošana notiks mūsu pirmajā plenāra sesijā oktobrī. Mūsu nākošais eh, darba kārtības punkts ir padomes eh, ziņoja, paziņojums par SWIFT sistēmu un aicināšu